Thank you very much. Liels paldies, priekšsēdētāji. Man vienmēr eh, šķita, ka būtu eh, labi kādreiz kļūt par deputātu un pat vadīt komiteju, bet nekad man tas nav izdevies, tā kā paldies eh, par šo iespēju sēdēt jūs krēslā. Jā, ir prieks atgriezties. Mēs nesen tikāmies plenārsēdē par EIB zaļināšanas jautājumu, un tas bija dažas dienas pirms mēs pieņēmām šo izšķirīgi svarīgo lēmumu EIB, un tad mēs tikāmies ar šo komiteju pirms COP21 Parīzē. Tiešām tā bija, diezgan ilgs pārtraukums ir bijis, bet um, šķiet, ka mums uh, vienmēr pēc tam ir izdevies uh, kaut kā ietekmēt COP diskusijas, un ceru, ka tas attieksies arī uz Madridu šogad. Esmu pateicīgs eh, Paskalam Konfānam par eh, to, ka viņš deva man šo iespēju šodien. Pagājušajā nedēļā šis parlaments pieņēma rezolūciju pasludinot eh, ārkārtas stāvokli klimata un vidas jomā. Es pilnībā piekrītu šim vērtējumam un par to, ka steidzam ir jārīkojas IPCC saka, ka mūsu um, pēdējā iespēja ir vēl līdz 30 gadam novērst katastrofālas klimata pārmaiņas. Un es um, eh, arī gribu minēt, ka runājot par bioloģisko daudzveidību un ekosistēmu aizsardzību, arī tur ir ārkārtas eh, situācija. Un nākamā gada oktobrī eh, tas tiks apspriests, un es ceru, ka mēs tam gatavosimies un būsim tikpat ambiciozi kā attiecībā uz šo klimata samitu. Es domāju, ka mēs varam risināt klimata krīzi, bet mums ir ātri jārīkojas un jāsadarbojas. Un tā kā mums bija tikšanās plenāra sēdē pirms dažām nedēļām, kopš tā laika bankā notikumi ir attīstējušies, un tas ir pārsteidzis visus, ieskaitot mūsu bankas vadību, jo mēs zinājām, ka tas būs sarežģīts uh, lēmums, jo ne vienmēr visām 28 dalību valstīm ir vienotas idejas, jo īpaši šādā sarežģītā jautājumā kā šis, bet galu galā mums izdevās panākt vairākumu atbalstu gan kapitāla jautājumā, gan balsojumā. Tas ir panākts arī pateicoties mūsu dienestiem, bet pateicoties arī bankas trim vicepriekšsēdētājiem. Uh, Un viņš, kas sēž šeit, ir bijis tas, kas uh, nebeidzami ir strādājis pie bankas enerģijas aizdevuma politikas, uh, kas, protams, iekļauj arī atteikšanos no fosilo kurināmo uh, finansēšanas. Tur droši vien bija milzīgi pretstība. Māsnārovs, vicepriekšsēdētājs, ir atbildīgs par klimatu. Viņam vajadzētu uh, Viņai vajadzētu būt eh, šeit, un eh, viņa būs eh, pieejama, kad jūs varēsiet, gribēsiet runāt par klimatu, bet viņa jau ir Madridē šobrīd. Un trešais vicepriekšsādātājs ir tas, kurš ir gan ambiciozs par zaļām finansēm un klimata ambīcijām, un viņš ir tas, kurš ir virzījis šo jautājumu bankā. Paldies viņiem visiem! Uh, ja ir jautājumi, kas būs ārpus manām kompetencēm vai zināšanām, tad es uh, aicināšu manus vicepriekšsēdētājus atbildēt. Pagājušajā nedēļā attiecībā uz COP25 šis parlaments rezolūcijā atbalstīja bankas rīcību vides un klimata jomā. Paldies par šo atzinību. Tas tiešām ļoti pozitīvi tiek uh, uztverts arī uh, 4000 darbinieku vidū bankām, un 14. novembrī e, banka izlēma e, spērt ambiciozu soli. E, banka turp, tā, tā, turpmāk vairs nefinansēs fosilo kurnējumu projektus un uzsāks visambiciozāko klimata investīciju stratēģiju, kādu, kāda publiska iestāde ir uzsākusi, un esmu pārliecināts, ka Parīzē pirms četriem gadiem mēs bijām virzītājspēks spēks starp bankām, bet arī šoreiz mēs būsim līderis citu starpā un citu mums sekos. Mūsu mērķi ir skaidri. Pirmkārt, mēs palielināsim klimata rīcības un ilgspējīgas attīstības apjomu līdz 50% līdz 21. gadam. Dažkārt daži saka, ka Eiropas Savienības uh, es atvainojos, EIB vajadzētu kļūt par klimata banku. Tas nav mūsu nosaukumā, bet mēs esam bijuši klimata banka jau desmit, desmitiem gadu Eiropas Savienībā. Mēs esam vislielākais aizdevums niedzējs eh, šajos eh, jautājumos, un mēs arī turpināsim pie tā strādāt. Apmēram 15% Eh, bija pirms desmit gadiem eh, jau mūsu klimata aizdevumi Parīzē. Mēs apņēmāmies nonākt līdz 25%, tagad esam pie 27% un iesim vēl tālāk par to runāšu tūlīt. Līdz 2020. gadam mēs uh, esam plānojuši atbalstīt uh, vairāk kā 1 triljonu eiro investīciju klimata jomā. Es nedaudz uh, vilcinājos, kad pasludināju šo skaidri ANO ģenerālajā asamblējā, un pirms tam biju mm, saņēmis arī apstiprinājumu no mūsu struktūrām, um, bet uh, to mēs izdarījām, un mēs arī pielāgosim mūsu aktivitātes līdz 2020. gada beigām uh, Parīzes mērķiem. Tā ir svarīga programmas daļa. Jo, ja mēs apņemamies um, sniegt aizdevumus 50% apmērā klimata jautājumiem, tad eh, ar pārējiem 50% mēs nedrīkstam eh, graut tos mērķus, kurus eh, sasniedzam ar šiem te klimata ieguldījumiem. Tas nozīmē arī to, ka steidzami ir jāpanāk skaidrība finansējuma jomā. Zaļās obligācijas ir jautājums, kas tiek pacelts ļoti bieži, Mēs pirms 12,5 gadiem izgudrojām zaļās obligācijas EIB, mūs toreiz uzskatīja par muļķiem. Um, nu, es toreiz vēl tur nebiju, bet mūsu priekšgājēji to izdarīja, un viņi toreiz bija ļoti drosmīgi. Un um, mums ir arī Luksemburgas biržā eh, izcili partneri. Uh, Bet kas ļoti skaidri parādījās ļoti drīz ir tas, ka ir jābūt skaidriem noteikumiem attiecībā uz to, kas ir zaļā obligācija. Nevar vienkārši paņemt papīru, nokrāsot to zaļu un pateikt, tā ir tagad zaļā obligācija. Nē, investoriem ir jāsniedz savs atbalsts, viņiem ir jāzina, ko jūs darāt ar naudu, kur viņi jums uztic, un tāpēc ir jābūt caurskatāmībai, atbildībai un ilgtspējībai. Un tas viss ir jākontrolē un ir jābūt starptautiskiem kritērijiem attiecībā uz to, kas tad ir zaļš. Ir darba grupa par zaļiem principiem, eh, ko lielā mērā ietekmē arī mūsu eksperti. Bet es piekrītu Eiropas komisijai, ka ir nepieciešams nonākt pie tāda eh, stingra ietvara, lai eh, apturētu jebkādu zaļo krāpniecību šī te e, viltus zaļināšana zaudē pilsoņu uzticību, jo, ja tas turpināsies, tad pilsoņi vairs neticēs klimata politikām. Tas ir lielākais e, ticamības risks attiecībā pret investoriem, ja investori nevar mums uh, uzticēt savu naudu ar tīru sirdsapziņu, tad uh, mums būs problēmas. Tātad šie lēmumi raida skaidru signālu pasaulē, tas parāda, ka mēs kā eiropieši esam gatavi raidīt arī svarīgu signālu Madridē, ka Eiropas Savienība ir līderis cīņā pret klimatu pārmaiņām un ir apņēmusies uh, tā darīt, pastiprinot savu rīcību. Un tas arī nozīmē, dāmas un kungi, ka ātri izstrādājot uh, vajadzīgās tehnoloģijas uh, arī uh, Uh, spērot milzīgus soļus tehnoloģiju jomā, mēs būsim uh, līderis uh, attiecīgajās tehnoloģijās visā pasaulē. Un laikā, kad Eiropa katru dienu zaudē konkurētspēju, jo mēs neinvestējam pietiekam daudz inovācijās, 1,5% par 1,5% mazāk mums ir investīciju pēdējos 15 gados investīcijās salīdzinot ar ASV un Āzijas konkurentiem. Tātad mums tas ir jādara. Klimata politikas tā nav nekāda labdarība, tas ir labs veids, kā attīstīt tirgus, un mums ir jāizmanto šī iespēja. Un šajā kontekstā banka sadarbosies ar jums un ar Eiropas komisiju un, protams, arī padomi, lai ieviestu uh, ambiciozu Eiropas zaļā kursa vīziju. Uh, Es uzskatu, ka Eiropas Savienības banka ir izšķirīgi svarīga, lai īstenotu klimata neutralitātes ambīcijas. Investīcijas būs izšķirīgi svarīgas, lai sasniegtu nospraustos mērķus, bet uh, publiskie resursi nav īpaši lieli. Eiropas Investīcija banka mobilizēs uh, privātās investīcijas, un mēs sniegsim arī um, konsultāciju pakalpojumus un uh, spēlēsim būtisku lomu kā Eiropas Investīcija fonds. Uh, šajā jomā, un mēs arī sniegsim mūsu konsultāciju pakalpojums un finansēšanas uh, um, kapacitātes, lai um, finansētu Eiropas taisnīgs pārējais mehānismu. Mēs saprotam, ka transformācija, kas ir jāveic, lai uh, sasniegtu Parīzes mērķus, um, dažus sektors un kopienas skars vairāk nekā citus. Mēs esam gatavi atbalstīt taisnīgu pārējo, atbalstot neaizsargātākās grupas un reģionus, nodrošinot, ka neviens netiek atstāts novārtā. Jauna enerģijas aizdevuma politika jau piedāvā vairākus pasākumus šajā jomā, piemēram, enerģijas transformācijas paketes attīstību. Tur uh, ir jāmin arī iespēja izņēmuma kārtā uh, finansēt uh, līdz 75% izmaksu projektiem, jaunām, eh, jaunām eh, enerģijas eh, projektiem nekā 50% kā ir parasti. Šeit mēs runājam ne tikai par atjaunīgajām, atjaunīgiem resursiem vai par energoefektivitāti, šeit ir arī jārunā par izaugsmas darba vietu perspektīvām un fosilo kurināmo nozarē, protams, darba vietas zudīs, un šiem cilvēkiem būs vajadzīgas jaunas darba vietas, un ja uh, Mēs kādu, kas ir strādājis 20 eh, gadus eh, ogļu raktuvē, viņš nevar divos gados pārkvalificēties par digitālu startup uzņēmumu vadītāju. Tātad mēs praktiski domāsim, kā mēs varam sasniegt mūsu jaunās ambīcijas. EIB grupa eh, tas ir banka un fonds kopā, šobrīd strādā pie ceļu kartes līdz 2025. gadam lai sasniegtu EIB grupas ambīcijas 21. līdz 25. gadā. Mēs ar prieku prezentēsim to visu šim parlamentam, kad būs tam pienācis laiks. Jaunā klimata bankas ceļu kārte 2025 pastiprina jau pastāvošo EIB klimata stratēģiju, kas šobrīd arī tiek pārskatīta. Tā kā tika pieņemta 15. gadā, ir panākts būtisks uh, progress uh, stratēģijas ieviešanā un eh, sasniedzot eh, mūsu mērķus, kas tika nospraust Parīzē pirms četriem gadiem. Mums ir jāstrādā ļoti cieši ar Eiropas investīcijām, institūcijām eh, Briselē un Strasbūrā, jo tas ir skaidri redzams, acīm redzams, ka šīs bankas aktivitātes vienmēr uh, sastāv no uh, um, tātad aizdošanas no blending eh, aktivitātēm, piemēram, izmantojot ES resursus un, un konsultācijām. Tas ir šis trīs stūris, eh, kas viss eh, ir zem vienu jumtu, un tāpēc mums cieši ar jums ir jāsadarbojas un arī ar Eiropas komisiju un, protams, ar dalību valstu atbalstu, runājot par nākotnes ES budžetu, un tur mums ir jāzina, kas tad ir šajā zaļajā kursā un taisnīgās pārējais paketē līdz šim. Uh, Eh, tas ir tikai tāds programmas nosaukums, bet turpmākajās nedēļās, eh, cieši sadarbojoties, mums eh, arī paši ar vicepriekšsēdētāju Timermansu, bet arī priekšsēdētāju Fonderlajen, ar viņu runāju vakar vakarā, mums ir jāapkopo mūsu spēki, lai to sasniegtu, jo tad, kad mēs runājam par šo vīziju, tad cilvēki sāk satraukties, jo viņi domā, ka uh, ja jums ir vīzijas, tad jums ir jāiet pie psihiatra, bet eh, šeit mums ir jāpaudzē šis karkas ar tādu reālu miesu, lai tas būtu taustāmāks, lai visi saprastu, kas tad ir domāts ar šo zaļo kursu un taisnīgās pārējas fondu, un es varu jums eh, apsolīt, ka mēs plecu pie pleca strādāsim ar Eiropas komisiju pie šiem jautājumiem. Paldies par uzmanību! un esmu tagad gatavs uzklausīt visus jūsu jautājumus. Un ja mēs ierobežotajā šodien atvēlētajā laikā nevarēsim jūs atbildēt, esmu gatavs atbildēt individuāli uh, uz šiem jautājumiem vēlāk. Uh, no Brīseles vai Luksemburgas biroja cilvēki jums noteikti atbildēs. Paldies! Seems to be working so. <laughs> Seems to be working. Okay. Šķiet, ka mikrofoni darbojas, un mēs tagad varam pāriet pie jautājumiem. Vispirms eh, to uzdos koordinātori. Sāksim ar Pēteru Līsku no Tautas partijas. Dankā, prezident. Paldies, eh, priekšsētā kungs, paldies, eh, priekšsētā Hojer kungs, jūs uzrunas beigās izteikāt teikumu, ko Vācijas sociāldemokrātu federālais kanclers uh, teiks, kam ir vīzijas, tam vajadzētu um, doties pie ārsta. Bet man liekas, ka mums ir nepieciešams vīzijas, un uh, Urzula von der Leyen uh, ar savu redzējumu par klimata neitrālu Eiropu to ir tiešām ļoti skaidri pateikusi, un mēs to arī atbalstīsim. Taču man liekas, ka jūsu piezīme ir tāda, ka mums nevajadzētu vienkārši apstāties te redzējumu, bet praktiski palīdzību sniegt Tas ir mūsu skatījumā ārkārtīgi nozīmīgi, un šeit vajadzētu vēl vairāk uh, kaut ko darīt, kā mēs perspektīvas varētu iedzīvot tiem cilvēkiem, kas uh, uh, līdz šim, nu, piemēram, ir dzīvojuši saistībā ar ogļu ieguvenu un izmantošanu. Divi konkrēti jautājumi. Jā, patiesi. Pagājuši nedēļa ar plašu vairākumu Eiropas parlamenta apņēmšanos un uh, klimata bankas pārmaiņas atbalstījām, un mēs pamatot teicām, ka EIB vairs uh, neatbalstīs uh, fosilos uh, izrakteņu uh, projektus. Uh, Tātad uh, visdrīzāk tie ir uh, jautājumi, kas uh, tiks saistīti ar uh, oglekļa uztveršanas, uzglabāšanas tehnoloģiju attīstību, tie tiks atbalstīti, un kas būs ar gāzes tehnoloģijām uh, kombinācijā jā, ar atjaunīgiem energonesējiem. Uh, Mūsuprāt, atsevišķās valstīs tas ir nepieciešams. Tas nav mērķis 2050. gadam, taču situācija pat laban paraugoties, nu, piemēram, Polijā, kur ļoti plaši tiek izmantotas ogļu raktuves un kombinējot atjaunīgos energonesējus ar gāzes izmantošanu, tā būtu laba iespēja nākotnes attīstībai. Paldies! Tālāk no sociāldemokrātiem Mohameds Šahins. Paldies, doktor Hojer, par jūsu ievadvārdiem. Mēs, kā sociāldemokrāti, apsveicam eh, pārēju no EIB uz vismaz daļēji klimata banku. Mēs uh, Uzklausījām jūs sacīto par eh, zemizmešu gāzēm, to pieminēja arī Pēters Līze, un par investīcijām fosilajā degvielām ir akceptējami atsevišķos gadījumos, ja tie ir neatīrīti. Tālāk notiek parlamentā diskusijas par zaļo taksonomiju, kā jūs sacījāt, 50% investīciju tiks novirzītas zaļajās un 50% paliks citām investīcijām, un tālāk jūs pārbaudīsiet, vai eh, šīs investīcijas eh, ir pretrunā ar, ar Parīzes nolīgumiem. Mēs varam pie, apstiprināt jūs sacīto, bet paturot prātā arī zaļo, teikto par zaļo taksonomiju un tomēr atceroties, ka pastāv brūnā taksonomija. Nākošais runātais no riņo grupas Nils Torvalds. Paldies, Paskāla! Atvainojos, ka esmu bez balss šodien, bet tā gadās. par eh, pārējais neutralitātes. Mums ir dažādas, eh, dažādi šaurie punkti, kuri izskars, izskatās atšķirīgi transporta, celtniecības un citās nozarēs. Un arī tie pakļaujas atšķirīgiem investīciju cikliem ir eh, dažādi nosacījumi arī bioloģiskai daudzveidībai. Bankai vajadzētu kaut kādā veidā šos aspektus saskaņot. Tas izskatās kā kaleidoskopā, kuru jūs pagriežat, un pēkšņi eh, visa bilde pilnībā izmainās. Un tāpēc man ir vienkārši jautājums, kā jūs tiksiet galā ar šiem ļoti nopietnājiem un reti pretrunīgajiem faktiem. Paldies, Jita Paulus no zaļajiem. Nē, būs eh, cits runātājs. Paldies, Hojerkungs. Mēs zaļie Uzskatām, ka šis ir solis pareizā virzienā, bet mums ir jautājumi pār jūsu veikuma izpildi. Pirmkārt, jūs runājāt par ceļu kārti. Varbūt jūs varat sīkāk paskaidrot, kādi būtu turpmākie soļi, lai sasniegtu 50% mērķi. Kādi ir termiņi dažādām eh, aizdošanas politiku pārskatīšanas, eh, pārskatīšanai, un būtu arī jāsaprot, ko jūs domājat eh, ar pieskaņošanos Parīzes vienošanās mērķiem. Ne, nekaitēšanas princips, kā jūs to īstenosiet, un tad, kad ir runa par aizdošanu, uh, par eh, eh, eh, gāzes sektoram ir vēl ir finansējumi, kur turpināsies līdz pat 24. gadam. Es saprotu, jūs turpināsiet finansēt pārēju uz gāzes apkurs sistēmām, un man ir jautājums, vai jūs nedomājat, ka tādā veidā pieaugs šo investīciju īpatsvars aizdevuma portfelī un ko īsti nozīmē zememisija gāzes? Nav pagaidām skaidrs definīcijas un zemoglekļa gāze vai tā. Es nozīmēs turpināt finansēt fosilās gāzes un arī jūs runājat par klimata stratēģiju jūs pārskatāt klimata stratēģiju EBA, varbūt jūs varētu to paskaidrot ar konkrētākiem soļiem un mērķiem šajā klimata stratēģijas pārskatīšanā. Paldies, ECR grupa! Yeah, thank you, Chairman. Paldies, priekšsēdētāji. Mani ir specifisks jautājums, ko var uzskatīt par vispārīgu. Es to mēģināju uzdot plenārsēdē pirms pāris nedēļām, kad bija klāt jūsu līdzstrādnieki, bet es nekādu atbildi neseņēmu. Esmu no Prāgas, Čehijā, kas ir tradicionāls krustcelis starp Berlīni, e, Vīni, Frankfurtu un Varšavu mēs neesam izveidojuši apaceļu, un tas nozīmē, ka Prāga ir pilna ar kravas automašīnām no visām pusēm, un mūsu municipalitāti, kuru eh, vadā pirāti, daļa no zaļās partijas šeit, un viņa apsolīja, ka EBA finansēs pilnībā apceļa Prāgu. Un no šejienes izriet mans jautājums, ja šis apceļš. Uh, eh, Eh, tiks pabeigts, tas samazinātu gaisa piesārņojumu mūsu galvaspilsētā, bet vienlaicīgi tas neveicinātu nekādā veidā Parīzes mērķus. Līdz ar to vienkārši eh, satiksme cirkulētu apkārt. Eh, līdz ar to vienā vietā gaisa kvalitāte uzlabotos, bet kopumā palikt nemainīga. Un Vai mēs EIB e politikas ietvaros varēsim saņemt šādu aizdevumu un vispārīgi runājot, jeb kura veida šādas investīcijas varētu saņemt EIB finansējumu? Paldies un tālāk ideja grupas vārdā. E, Silvijas Andoni, jūs nesat sarakstā nekas. Paldies priekšsēdētāji. Hojerkungs. es lasīju, ka jūs esat iecerējuši līdz 30. gadam eh, miljārdu eiro. Vismaz šāds skaitlis ir paredzēts EIB tēriņiem pēc visām debatēm klimata pārmaiņu sakarā Eiropas parlamentā. Zaļais pakts pagaidām ir vienīgais instruments, kas ļauj novērst eh, dzīvo sugu bojāju uz zemes. Vai pastāv tik milzīgs eh, iznīkšanas risks, kā to norāda Grēda Turnberga, un eh, tā, kāpēc tādā gadījumā netiek piesaistīts valsts finansējums? Ja no vienas puses tiek apgalvots, ka mēs visi iesim bojā, tad. Ja? kā var to pakļaut prasībai ievērot eh, budžeta līdzsvaru. Tas netiec uz visām dalībvalstīm, bet tiek tiešām pastāv ekoloģiskā ārkārtas situācija, tad man šķiet, mēs to eh, ne, neņemam pārāk nopietni. EIB pārveidošana pār klimata banku ir viens no pēdējiem avatāriem uh, E, ekonomiskā burbuļa veidošanā. Vai jums nešķiet, kā jūs spēlēsieties ar lielām investīcijām bankām tā vietā, lai ņemtu vērā Eiropas pilsoņu vēlmes un vajadzības? Vai jūs varētu man paskaidrot, kā saskaņot? vēlmi darīt visu, lai novērstu visa dzīvā bojājumu klimata degradēšanos no vienas puses un no otras puses uzraudzīt ikvienu santīmu, ko e, dalībvalsts varētu veltīt šai tik svarīgajai cīņai. Paldies un pēdējais e, koordinators Silvija Modifan no Goja grupe. Paldies, priekšsēdētāji e, Hojerkungs. Paldies par izklāstu. Kopainā ir eh, ļoti labā attiecībā uz eh, atbalstu nefosīlajām investīcijām. Termiņi ir visai uh, īsi. Ir valsts iepirkumi, valsts investīcijas dalība valstīs, kuras ir pr e, pretrunā ar klimata mērķiem. Tā būtu iztērēta nauda, izšķiesta nauda. Un man ir divi jautājumi. Viens attiec uz gāzi un otrs uz energoefektivitāti. Jūs runājāt par 50. gada mērķiem, e, kas ir kopējie mūsu prāti 30. gada mērķis ir vissvarīgākais, un mums ir jāparāda ceļu karte, kā mēs līdz tam nokļūsim. Pretējā gadījumā mēs tos nesasniegsim. Mēs runājam par Eiropas Savienību kā līderi, bet mērķi nav pagaidām ar zinātnisku pamatoju, un mēs vēl neesam vajadzīgajā līmenī. pār Green Deal un zaļās ekonomikas paketu runājot. Vēl aizvien tā, tie neparāda, ka mūsu mērķi būtu gana pietiekami. Un man bija jautājums par gāzēm. Kādas ir šīs e, zememisīgās, vai jūs tiešām domājat, ka CCS būtu risinājums? Uh, Es nedomāju, kā pagaidām liela mēroga risinājumi ir pieejami. Kādas ir zem emisīgās, un vai nebūtu saprātīgāk uzreiz pāriet uz patiesi tīriem atjaunīgās enerģijas avotiem. Dabas gāze varētu būt pārējais ris risinājums. Mans nākošais jautājums, kas skār energoefektivitāti. Kādi būs kritēriji, lai eh, nodrošinātu to, ka energoefektivitāte ņem vērā pilnu dzīves ciklu, tā skaitā ēkām un iekārtām? Un tagad mēs eh, ar jūsu atļauju uzreiz ķersimies pie pāriem jautājumiem, pretēji mani būs laiks atbildēm. Es slēdzu runātāju sarakstu, vēl ir deviņi papildus runātāji. Lūdzu, iekļaujieties vienā minūtē, pretēji gadījumā jūs nevarēsiet saņemt atbildes. Atvainojos par šiem ierobežojumiem, bet jāpaturprātā, ka mums ir balsošana un mums ir jāiekļaujas laikā. Atkal došu vārdu Tautas partijai un deputātei Spīrakim. Paldies, priekšsēdētāji, par vārdu un par dalību šajās debatēs. Man būtu divīs jautājumi. Pirmkārt, Grieķijā ir divi pārējais reģioni - Rietummaķedonija un Megalopolis pilsēta. Man ir jautājums, vai jums ir kādi ieteikumi pašvaldībām, lai varētu sniegt uzsākt jaunu EIB atbilstošu projektu. Otrkārt, jautājums attiec uz gāzes e, pielietojumu kā pāreiz degvielu. Ja šie pāreiz reģioni, vai tie varētu izmantot e, gāzi ar EIB atbalstu, lai veicinātu pārēju? Paldies! Silvijā Sporaka no sociāla demokrāta grupas. Paldies, priekšsēdētāji! Līdz ar jaunās EIB enerģijas politikas apstiprināšanu 14. gadā tika apstiprināta jaunā stratēģija, kas nozīmē palielināt finansējumu klimatam un vidas ilgtspējībai, lai sasniegtu 50% 25. gadā. Līdz šim EIB ir e, bijusi ar 25% finansējumu tikai klimata projektiem, un pēdējais palielinājums līdz 50% nav tikai procentuāls, bet arī apjomā, jo tas iekļauj ne tikai projekta klimata dimensiju horizontāli, bet arī vidas ilgtspējību, kas ir atsevišķa e, projekta sastāvdaļa. E, ņemot vērā bankas metodiku, šobrīd nevar uzskaitīt, kā mērķis tiek sasniegts. Un man ir jautājums, kāds ir jauns precīzs mērķis klimatdarbībai un kāda būs aprēķināšanas metodika? Paldies! Jānis Vitemā no Riņū grupas. Nākošais runātājs nav klāts. Paldies, priekšsēdētājs. Mārtiņš Hoisiks. Man ir jautājums, kā aizdevuma politika, kas, manuprāt, ir solis uz priekšu, varētu veicināt eh, nevienlīdzību izlīdzināšanu centrāla un austruma Eiropā. Es nāku no reģiona, kur tiek izmantots fosilās degvielas, tā skaitā ogles, un tā, kur pastāv energointensīvas rūpniecības, un kā jaunā politika varēs eh, palīdzēt eh, atbalstīt pāreju uz atjaunīgās enerģijas laikmetu. Nākošais runātājs no zaļajiem Juta Paulus. Paldies, Hojerkungs! Es vēlētos īpaši pateikties pār to, ka jūs pieminējāt bioloģiskās daudzveidības un klimata krīzes saistību, un es gribētu jautāt, kāds būs EIB finansējums šo politiku jomā, vai jūs domājat finansēt saglabāšanas projektus vai lauksaimniecības projektus, kuri veicina bioloģisko daudzveidību vai zaļākas eh, pilsētas vai bioloģiskās daudzveidības eh, punktus pilsētās. Vai jūs varētu paskaidrot cīkāk? Paldies, Anna Zielska no ECR grupas. Paldies, priekšsēdētāji. E EIB priekšsēdētāji. Paldies par jūsu uzstāšanos. Man ir daži jautājumi. Jūsu vadītā banka ir neatkarīga institūcija ar juridisku personu, pār, kur, kur pārvalda valsts un privātos līdzekļus. Mans pirmais jautājums. Sadarbība ar komisiju, kurā ceru nāks klajā ar direktīvām un ar principiem šajā gadījumā. Šķiet, ka nav tulkojuma angļu valodā, saka priekšsēdētājs. Thank you all. E, to e, pierwsze, e, pierwsze pytanie. Jak ta... Es atgriežos pie savu pirmā jautājuma. Kā noritēs sadarbība ar komisiju? Jūs pārvaldāt milzīgas summas un es gribētu dzirdēt precīzākus formulējumus un konkrētākus skaitļus. Mans otrais eh, jautājums attiec uz gāzi, jo mēs esam nobažījušies dzirdot baumas, ka banka gatavojas atteikt finansējumu eh, gāzes projektiem. Tas man satrauc īpaši, jo Polija daudz investē gāzes projektos. Paldies! Goe grupas vārdā Maiks Valess. Paldies, priekšsēdētāji! Jūs runājat eh, pārskat, par pārskatīt noteikumu, kas no projektē par to, lai iepludinātu uh, līdzekļus uh, gāzes projekto un tas liktu mums eh, importēt eh, slānekļu gāzi no Savienotās valstīs. Jūsu kolēģis nesen sacīja intervijā, ka EIB turpinās aizdot eh, pēc 21. gada gāzes projektiem, ja tie atbilst stingriem emisiju standartiem. Vai jūs varētu pastāstīt cikāk? Tāpat jūs sacījāt, ka. Uh, tiks atbalstīti enerģijas projekti ar mazāk nekā 250 CO2 gramiem uz kilovatstundu, bet komisija strādā pie projektā ilgspējīgai taksonomijai un kā daļa no tā. E, daļa netiktu e, kvalificēta kā pārējais Eh, perioda ekonomika un ir noteikti sliekšņi ekspertu grupās, kas varētu, pa, eh, un tie 100 grami līdz ar to jūsu 250 grami ir divi ar pusreiz vairāk nekā ekspertu grupas eh, norāda. Vai jūs varētu to paskaidrot? Paldies, un pēdējie trīs runātāji no Tautas partijas deputāte Ventele. Jā, paldies, Hoērkungs, par jūsu ievadvārdiem. Uh, Mans jautājums ir, cik tālu EIB jau tagad sniedz klimatu un vidas kredīts ārpus Eiropas Savienības un cik tālu šie pasākumi varētu būt paplašināti. Es uzdodu šo jautājumu, ievarot to, ka Eiropas parlaments ir pieņēmis lēmumu dubultot pasākumus klimatais sardzībai nākamajā sasaukumā. Uh, attīstības politikai, un varbūt, ka šādi kredīti varētu vēl arī plašāk tikt iesaistīti sadarbībā ar privāto sektoru. Paldies! Arenas kundze. Paldies, priekšsēdētāji, Hojer kungs. Es nedzirdēju jūsu runājumu par bioloģisko daudzveidību. Vai jūs esat domājis investēt tādos risinājumos, kas ir nozīmīgi dabai un klimata pārmaiņu mazināšanai. Un, un visbeidzot, finansēt drošus projektus tikai, lai nezaudētu trīskāršo A, tas ir būtiski bankai. Uh, bet mēs runājam par attīstības banku. Līdz ar to, kā jūs eh, apvienosit šos centienus ar trīsā paturēšanu un vienlaicīgi zāļos kredītus, lai e, stimulētu jaunos projektus, ja šie vismaz teorētiski varētu būt mazāk droši finansēšanā nekā eh, standarta aizdevumi. Un pēdējais jautājums Jans Vitemānu no Riņu grupas. Paldies, Hojerkungs. Mans mans jautājums ir īss. MVU ir dzinējs spēks inovācijām un var būt noderīgs risinājums cīņā pret klimatu pārmaiņām. Kā varam panākt, lai EIB tērētie līdzekļi nonāktu pareizajās rokās, tai skaitā MVU rokās? Paldies! Paldies! Un, e, ja es varētu jūs lūgt iekļauties 15, minimāli 10, maksimāli 15 minūšu garumā atbildēm. Paldies, priekšsētāj kungs, cik devīgs piedāvājums, un es zinu, cik precīzi e, Eiropas parlaments izmanto laiku. Jautājumi bija ļoti dažādi, un mēģināšu atbildēt uz uh, visiem. Uh, atgādiniet, ja kaut ko aizmirstu, un individuāli mūsu Briseles birojas atbildēs, ja neatbildēšu. Jautājumu pēdējo, ko um, dzirdējām, arī uh, tieši iezīmē to aktivitāšu dažādo um, raksturu, ko sagaidām no bankas. Tātad mēs uh, esam liela banka un uh, klimata projekts. Uh, finansēsim, un to būs aizvien vairāk. Taču pašā, tajā pašā laikā mēs sagaidām, ka MVU radīs darba vietas, un tāpat arī mums jācīnās pret darba ražīgumu samazinājumu un konkurēt spēju, samarojot to ar mūsu tirdzniecības partneriem un investējot inovācijās, kas ir mūsu vājas punkts. Tāpat arī mums jādod pienesums redzējumā un ambiciozā nostājā esot globālam spēlētājam. Un šajā kontekstā nodrošinot strateģisko autonomiju. Un tās ir tās plašākās ambīcijas, kādas esmu dzirdējis pēdējo desmit gadu laikā, un mums jādod savs iedot. Pienesums. Līdz ar to ir dažādi mērķi - klimats, inovācija, izaugsme, nodarbinātība un daži citi. Un tāpat ir jānodrošina tas, ka mēs nepazūdam šajā ambīciju un mērķu uh, uh, lokā mums ir jāsavieno tie mēķi, kas varbūt ir pretrunīgi. Nu, pārsaudzīsimies uz mūsu kaimiņu attiecībām Rietumbalkāni. Uh, tā uh, ir teritorija, kurai vajadzētu sniegt daudz vairāk uzmanības, un mēs redzam, ka tās valsts, ar kurām sadarbojamies, kuras savieno un uh, mērķis un uh, dodas uh, virzienā uz uh, Eiropas Savienību, tās apvieno kohēziju un inovāciju. Uh, tās valsts, kas ir īpaši ambiciozas inovācijā, ir arī īpaši veiksmīgas virzoties uz ES un ekonomiskā jomā. Nu, tas ir arī pierādījums, ka mums ir jāsavieno mūsu ambīcijas. Un tāpat kā ģenerāla asamblējā un Parīzē nākamnedēļ Madridē teikšu, ir jābūt klimata komponentei visā, ko darām. Tas nozīmē, ka mums jānodrošina tas, ka mēs nesamazinām mūsu veiksmes stāstus klimata jomā mūsu biznesa darījumos, jo dažkārt secinājumi ir nepareizi. Es ticu, ka tā pasaule, kurā vēlamies būt ekonomiskie un tehnoloģiskie līderi, nu, iema, ie, domāsimies, kas mums ir nepieciešams. Ielas, ceļi, gaisa, ostas, viss ir nepieciešams, taču mums tas ir jādara ilgspējīgi. Tādēļ mēs neesam sapņotāji, mēs esam tie, kas tic, ka veiksme klimata un dabas saglabāšanā tās aktivitātes jāīsteno ar plašāko ambīciju iesaisti tehnoloģijās un inovācijās. Un ārpus ES situācija bija arī ļoti interesanta, jo šeit jūs redzat, ko nozīmē attīstība, kāda, noz kāda nozīme ir tādai tā kā lēciena uh, ekonomikai un tās uh, pievienošanai. Jūs, piemēram, redzat, uh, ka viedo tālruņu izmantošana izmaina sabiedrību, bankas uh, aktivitātēs, apdrošināšanā un visur citur, piemēram, arī tajās vietās, kur nav uh, kaut vai banku filiāļu, un tas uh, rada ļoti uh, plašu izaugsmes potenciālu un arī daudzumu MVU un arī tieši darbvietu ražīšanā, radīšanā. Āfrikā, kurai netika pies, pievērsta uzmanība plaša. Viņi vairs neinvestē vadu uh, balstītā fizisko uh, savienojumu balstītās tehnoloģijas izmantošanā, bet tieši virzās uz uh, viedo un uh, bez uh, vadu tehnoloģiju izmantošanu. Tātad, runājot par uh, to, ka esam tā kā kavējušies uh, tas nozīmē, ka šos 10%, ko mēs izmantojam ārpus Eiropas Savienības un šajos projektos mums ir jāraugās savādāk. Pēc migrācijas krīzes mēs tiešām redzam, kāda ir nepieciešamība investēt, investēt arī Āfrikā, kurā būs daudz vairāk iedzīvotāju attīstība nav labdarība, nav tikai saņēmēja jautājums, bet arī strateģisks jautājums. Un tas prasa to, ka mums ir jāraugās uz attīstību un jāvērtē tas kā tiešām ļoti nozīmīgs process. Mūsu mērķiem jābūt savienotiem. Un pats par sevi saprotams ir tas, ka katrs attīstības projekts, ko mēs atbalstam Āfrikā, Latīņamerikā, Austrum kaimiņa attiecību projektā, tam ir jābūt arī vidas. Uh, komponentei un akceptēšanai Eiropas Savienības izpratnē. Tas ir attiecināms arī uz visiem projektiem ārpus Eiropas Savienības. Un otrkārt, es gribētu atsaukties uz šiem neizmantotajiem līdzekļiem. Tas ir arī ļoti nozīmīgs. Daži cilvēki un arī mūsu sabiedrība šeit tiešām ir ļoti, nu, viņiem ir ļoti laba vēlme un viņi vēlas investēt klimata uh, Um, pārmaiņu novēršanā. Taču es gribētu uzsvērt, ka ir nepieciešami ka ir jāinvestē tajos projektos, kur nav tik uh, daudz, tik ātri jāizņem uh, no bankas, piemēram, 40 gadu vai 15 gadu laikā, ja uh, uh, šis termiņš iztek, tad tas ir tāda, tāda tā kā nu, netik ļoti atbildīga darba veikšanu. Un apdrošināšanas kompānijas Eiropā, piemēram, viņi saka arī tas pats, kā jūs varat investēt šajos uh, jautājumos, ja uh, atbildes laiks nav tik ļoti lauks. Līdz ar to mums jābūt vairāk piesardzīgākiem tieši šajos investīcijas jautājumos, jo zaudējumi bankās uh, nedrīkst tik kompensēti ar Eiropas Savienības nodokļu maksātāju naudām. Tas ir, par ko domājam. Un nākamais jautājums. Atšķirības mēs Eiropā neinvestējam pietiekami no paša sākuma runāt par infrastruktūras uh, projektus un šo projektu uzturēšanā. Kamēr šis projekts no, nu, nonāks līdz uh, dzīvildes noslēgumiem. Līdz ar to infrastruktūras uh, projekti, ja net, netiek uzturēti, tie ir, uh, tie novad pie negatīvām sakām. Tas tilts, kas sabruka Itālijā, šāda situācija būtu varējusi notikt jebkur Eiropā, par to ir jārunā. Un dažkārt arī runājot par to, ka atsaucot vai veicot izmaiņas šajos projektos, tas varētu būt ārkārtīgi dārgi. Un pēdējais jautājums par enerģijas jautājumiem un Magdula kungu jautājums. Es gribētu uzsvert sekojošo. Mēs esam ļoti ambiciozi šajā jomā. Mums ir bijusi ļoti laba sagatavojošā konference. Čilēna Madridē runājam par to. Arī esam tikušies Vatikānā ar uh, pāvestu. Ārkārtīgi tāds iedvesmojošs jautājums. Un ir skaidrs, cik nozīmīgi tas ir mums visiem. Tas nozīmē, ka mēs vēl vairāk koncentrēsim mūsu uzmanību uz to, ko daram ārpus e, Eiropas Savienības ar mēžu atjaunošanas jautājumiem. Lauksaimniecība ir aizvien uh, nozīmīgāka okeānu uh, jomā. Uh, Tīrie okeāna iniciatīva pirms uh, vairākumiem uh, gadiem ar Franciju un Vāciju sākām sadarboties un vairāk ir piesaistījušies šiem jautājumiem. Mēs vēlamies ambiciozu darba kārtību un esmu tiešām gatavs uh, Eiropas parlamentam stāstīt par saviem plāniem, jebkurā gadījumā. Un tā tad vēl papildu atbildes, Andrew. Vairāk jautājumi par šiem gāzes efektivitātes jautājumiem, Magdovelkungs. Dabas gāzes jautājums. Netiek pilnīgi noraidīta dabas gāzes loma, bet gāzes sektoram pašam jāsamazina sev izmeši. Un bankai un ieguldījumiem um, jauno tehnoloģiju riski, ka tās netiek izmantotas, mēs vēlamies, uh, lai projekti izmantotu vislabākās iespējamās tehnoloģijas CO izmešos. Mēs uh, saprotam, ka zemu uh, CO izmešu gāzes tehnoloģiju izmantošana uh, kombinējot arī ar vēju un saules enerģiju, ļoti nozīmīgi, un tas noved pie jautājuma, kas tad ir zemas, zema CO izmantošana tehnoloģija dabasgāzes jautājumā. Enerģijas radīšanas jautājumos, izmantojot visas iespējamās tehnoloģijas, iekļaujot dabasgāzi, 250 gramu CO uz kilovatstundu jaunā norma Un pat labam esošā norma 520 apjomā Tātad jaunie uh, projekti var tikai trīs veidos sasniegt uh, šo mērķi. Pirmkārt, kombinējot Uh, lai uh, sildītu ūdeni ar uh, atlikušo enerģiju, kas ir ārkārtīgi efektīva tehnoloģija un samazina emisijas, kas ir saistītas ar enerģijas ražošanu. Otrais veids ir savienojot dažādas gāzes, biogāze sintētisko gāzi un arī augsta uh, ūdeņraža satura gāzes uh, miksētā veidā, uh, miksējot tās, lai izmantotu uh, tās enerģijas ražošanai. Un trešais ir kombinējot CO izmešus uzglabāšanai un uztveršanai. Tātad viss tālāk pavirzījušies un visvairāk izstrādātā tehnoloģija ir izmantojama, no, lai finansētu no nacionālajiem avotiem un lai šie jaunie izmantošanas veidi būtu interesantāki privātajiem iesaistītiem un kādēļ šie standarti ir saistīti ar ilgtspējīgu atstātību. Nu, atgādināsim to, ka a, zaļais finansējums un tā definīcija ir projekti, kas a, ļoti pozitīvi ieguldījums sniedz klimata mērķu sasniegšanai. 250 uh, mērķis ir saistīts ar uh, klimata mērķiem Parīzē, kas saka, ka jūs uh, neiegūstat nesniedzat kaut ko īpaši labu, bet vismaz jūs nekaitējat ar šo 250 uh, standartu. Uh, Tātad, ja mēs domājam par 100 gramu iespējamo standartu, tad mums ir nepieciešams ļoti plaša attīstība. Un ja mēs izmantojam kombinēto enerģijas ražošanu un aizvien vēl paliekam pie šiem 250, tad nevaram nosaukt to par īpaši progresīvu zaļo izmantošanu. Un tad uh, Nākamais jautājums uh, par uh, mūsu zaļajiem produktiem. Varbūt, ka mēs uh, vismazāk esam uh, šo. Uh, tehnoloģiju izvērtējuši mūsu finansējumu iespējām, lai atbilstu klimata mērķiem ES. Mēs uh, redzam, ka ir prasīgi 250 miljardi investīciju uh, gadā, lai sasniegtu šos mērķus. Līdz 2020. gada beigām jebkura jauna ēka, ko finansēsim, tai jāatbilst nulli e, izmešu principam. Pēc tam šis prasība būs a, obligāta un mums ir nepieciešama jauna standarta. Tas ir darbs, kas tiek a, sākts un turpināts bankā kopā ar komisiju, un tas ir ne tikai attiecībā uz operējošo darbību ēkām, bet gan bieži vien jautājums ir par visas dzīvildes jautājumu ēkām, lai ēkas būtu ar a, zemu CO izmešu standartu. Paldies! Paldies! Mēs tātad esam jau uh, iekavējušies 15 minūtes tika. Uh, Eh, izmantots. Paldies, ka ieradāties pie mums uz MI komiteju. Mēs sapratām to, ko jūs teicāt par kuņminu. Jūs varētu saņemt uh, ielūgumu pirms kuņminas, lai jūs varētu šai komitejai un šim parlamentam izskaidrot, kāda jūsu bioloģiskās daudzveidības stratēģija varētu būt pie, pirms kuņminas, lai mēs uh, par to varētu runāt. Un mēs drīz par to arī balsosim. Paldies priekšsādātāji un paldies arī visai jūsu komandai. So I'm going to switch to French. Pāriešu uz franču valodu. Būs balsojums. Well, not, not all the time. Ne jau visu laiku, bet uh, sāksim ar uh, pirmo balsojumu. Vai visiem ir savas balsošanas kartes? Labi. Tad pirmais balsojums ir par uh, deleģēto aktu, par uh, vielām un uh, mikstūrām par ditānu dioksīdu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Pāriesim pie otrā balsojuma par uh, lolojumu dzīvnieku uh, barības importu no Saudārābijas. Sākam balsot. Body's closed. Beidzam balsot. Uh, it's rejected. Noraidīts, bet uh, to nevar redzēt. Nē, ir 58 pret, 12 eh, par. Tātad jūs varētu varbūt eh, parādīt to uz ekrāna nākamajam balsojumam. Tātad 58 ir pret, 12 ir par un 71 ir balsojuši un viens atturējies. Tagad pāriesim pie trešā balsojuma par pesticīdiem. Balsojums Es atvainojos. Labi. Tātad mums vēl ir viens balsojums par Fukushimu un Japānu par šo kodolspēkstaciju. Sākam balsot. Beidzam balsot. Ah. So, uh... Tātad 40 ir pret, 30 par, viens atturējies, noraidīts. Pāriesim pie uh, pesticīdu iebilduma. Sākam balsot. Vote is closed. Beidzam balsot. Četrdesmit četri par, divdesmit septiņi pret, neviens nav atturējies pieņemts. Nākamais strateģiskā pieeja farmoloģiskiem produktiem vidē. Sākam balsot. Okay, so it's the first... Jā, tas ir pirmais balsojums par mutisko jautājumu komisijai. Beidzam balsot. 17 pār, neviens nav atturējies, viens, es atvainojos, neviens nav pret, viens ir atturējies. Otrais jautājums par jautājumu uh, padomēji. Sākam balsot. Beidzam balsot. Sešdesmit astoņi par, neviens nav atturējies, neviens nav pret. So, we move today... Tagad pāriesim pie balsojuma par COP15. Sāksim ar uh, A kompromisu. Sākam balsot. Beidzam balsot. 67 par, 1 pret, 3 atturējušies. Pieņemts. Pāriesim pie C kompromisa. Sākam balsot. Beidzam balsot. 66 par, 4 pret, neviens nav atturējies, pieņemts. V kompromiss, sākam balsot, balsojam, beidzam balsot. Es 63, 3 pār, 4 pret, 4 atturējušies. Pieņemts. Tagad pāriesim pie 34. grozījuma. Kurš par? Pret. Atturas pieņemts. Jā, nu tas taču ir normāli, ka nedarbojas, eh, tāpēc, ka mums jāceļ rokas. 35. grozījums. Kurš par? Pret. Pārbaudīsim. Sākam balsot. Beidzam balsot. Par 46 pret 22, 3 atturējušies. Pieņemts. B kompromiss. Kurš par? Pret. Atturas pieņemts. D kompromiss par. Pret. Atturas pieņemts. Z kompromiss par. Pret. Atturas pieņemts. N kompromiss par pret atturas pieņemts. Piecdesmitais grozījums par pret pārbaudīsim, sākam balsot, beidzam balsot. 40 pār, 26 pret, 3 atturējušies pieņemts. 51. grozījums, kurš par? Pret. Atturas noraidīts. 52. kurš par? Pret. Pārbaudīsim. 52. grozījums, balsojam. Beidzam balsot. 37 par, 33 pret, 1 atturējies, pieņemts. 53 par, pret, atturas, pieņemts. 2E kompromiss par, pret, atturas pieņemts. F kompromiss par, pret, atturas pieņemts. G kompromiss par, pret, atturas pieņemts. S kompromiss par, pret, atturas pieņemts. 75. grozījums. Kurš par? Pret. Atturas pieņemts. 76. par. Pret. Pārbaudīsim. 76. 46 par, 25 pret, pieņemts. 77. par pret atturas pieņemts. H kompromiss, kurš par pret atturas pieņemts. 81. grozījums, kurš par pret atturas noraidīts. Kompromisāji, kurš par pret atturas pieņemts. J kompromiss par, pret, atturas, pārbaudīsim. Beidzam balsot. Par 38 pret 19 pieņemts. Tagad pāriesim pie 97. Kurš par? Pret. Atturas pieņemts. 99. Par. Pret. Atturas pieņemts. Kā kompromiss? Par. Pret. Atturas pieņemts. Tātad 105. grozījums tikai pirmā daļa, jo D kompromiss tika pieņemts. Kurš par? Pret? Atturas pieņemts. R1 kompromiss par? Pret? Pārbaudīsim. R1. Beidzam balsot. 42 um, pār 24 pret. So we move to 106. Tagad 106. grozījums. Balsosim tikai par pirmo daļu. Kurš par? Pret? Atturas. Pārbaudīsim. Sākam balsot. Beidzam balsot. 46 par, 25 pret. 107. par, pret, atturas pieņemts. 108. par, pret, atturas pieņemts. 108. par, pret, atturas pieņemts. 111. tikai par otro daļu, kurš par, pret, atturas pieņemts. 112. par, pret, atturas pieņemts. 103. neatvainojos. 103. kurš par, pret, atturas pieņemts. L1 kompromiss. Kurš par? Pret atturas pieņemts. Tagad uh, 121. grozījums, kurš par, pret, atturas pieņemts. M kompromiss par, pret, atturas pieņemts. O kompromiss. Kurš par? Pret. Atturas pieņemts. Simt trīsdesmit septītais mutiskais grozījums. Sociāldemokrāti. Man tas ir jāizlasa. Tātad tā vietā aicina dalību valstīm un Eiropas Savienībai lietot vides nodokļus. Uh, Un mums vajadzētu aicināt eh, dalībvalsts un eh, ES aicināt pārorientēt eh, nodokļus uz vidas nodokļiem. Kurš par pret pārbaudīsim? Beidzam balsot. 42 pār pieņemts. 138. Kurš pār? Pret. Atturas pieņemts. 139. Kurš par? Pret. Atturas noraidīts. P kompromiss. Par, pret, atturas pieņemts. Q kompromiss par, pret, atturas pieņemts. 148. par, pret, atturas pieņemts. Simt sešdesmit otrais, kurš par, pret, atturas pieņemts. Simt sešdesmit trešais, kurš par, pret, atturas noraidīts. Simt sešdesmit ceturtais, kurš par, pret, pārbaudīsim. Man šķiet, ka noraidīts. Beidzam balsot. 164. ir noraidīts. T kompromiss. Par, pret, atturas pieņemts. 170. par, pret, atturas noraidīts. Es kompromiss tika pieņēmts, tad mēs balsojam tikai par otro daļu, 171. kurš par, pret. Nav īsti skaidrs, kas ar tautas partiju, tad pārbaudīsim 171. Beidzam balsot. 54 par.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 atturas pieņemts. 179. par pret atturas pieņemts. Y kompromiss par pret atturas pieņemts. 191 par pret atturas pieņemts. 192. balsojums pa daļām. Pirmā daļa par pret atturas pieņemta. Otrā daļa par pret atturas pieņemta. Trešā daļa par pret pret, pārbaudīsim. Trešā daļa, beidzam balsot. Noraidīts. Dubult V kompromiss, kurš par, pret, atturas pieņemts. X kompromiss par, pret, atturas pieņemts.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 Jā, mēs jau sākumā balsojam par Z kompromisu. Tagad 206. Par, pret, atturas, noraidīts. 207. Par, pret, atturas, noraidīts. AA kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 208. par pret atturas pieņemts. 211. par pret atturas pieņemts. AB kompromiss par pret atturas pieņemts. Tad tagad balsojam tikai par otro daļu 216. grozījumā. Kurš par? pret, pārbaudīsim. So, adopted. Pieņemts 34 pret 29. Tad tagad pārējām pie 217. Kurš pār? Pret. Atturas pieņemts. Pirmais grozījums par pret atturas pieņemts. Otrais grozījums par pret atturas pieņemts. Trešais grozījums par pret atturas pieņemts. Ceturtais grozījums. Ceturtais grozījums par pret atturas pieņemts. Piektais grozījums par pret pret atturas pieņemts. Sestais grozījums par pret atturas pieņemts. Tagad pāriesim pie astotā grozījuma par pret atturas pieņemts. Devītais par pret. Labi, pārbaudīsim. Devītais. Beidzam balsot. 52 par. Desmitais grozījums par. Pret. Atturas pieņemts. 11. grozījums par. Pret. Atturas pieņemts. 12. par. Pret. Atturas. Pārbaudīsim. 12. pārbaudām. Beidzam balsot. 51 par. No šajienas nebija skaidrs. 13. grozījums. Kurš par? Pret. Atturas pieņemts. 14. par. Pret. Atturas pieņemts. 15. par. Pret. Atturas noraidīts. 16. par. Pret atturas noraidīts. 17. par, pret, pārbaudīsim. Body's closed. Beidzam balsot. 41. Paras, uh, 18. par, pretaturas noraidīts 19. par, pret pret pārbaudām 18. Pārbaudām 18. 18. pārbaude. Noraidīts. Atkal 19. Par pret, atturas noraidīts. 20. par, pret, at, noraidīts. 21. par, pret, atturas noraidīts. 22. par, pret, atturas noraidīts, pieņemts, atvainojiet, 23. par. Vai jūs vēlējaties pārbaudīt 22. Sākam balsot. Beidzam balsot. Rezultāts skaidrs. 23. tagad par pret atturas pieņemts. 24. par pret atturas noraidīts. Pārbaudām, lai būtu pilnīgi skaidrs. 24. Tālāk 25. par pret pret atturas pieņemts. Elektroniski balsojam kopumā. Sākam balsot, beidzam balsot. Pieņemts. Thank you. So we move to the next vote. Nākošais balsojums par aputekšņoštāju iniciatīvu. 58. grozījums par pret pārbaudām. Beidzam balsot. Pieņemts. Pirmais kompromiss par pret pieņemts. 62. par pret pārbaudām. Beidzam balsot. Pieņemts.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 Sež, 76. Eh, grozījums par, pret, pieņemts. 4. kompromiss par, pret, atturas pieņemts. 5. par, pret, atturas pieņemts. 86. par, pret, atturas pieņemts. 87. un 99. kopā par pret atturas pieņemts. 6a kompromiss par pret pārbaudām 6a Beidzam balsot. Pieņemts. Deviņdesmit astotais par pret atturas pieņemts. 101. par pret pārbaudām. Beidzam balsot. Noraidīts. Septītais kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 102. otrā daļa par, pret, atturas, pieņemts. 103. par, pret, atturas pieņemts. Nākošais ir 109. Par pret pārbaudām 109. Beidzam balsot. Noraidīts.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 par. Tautas partija nebalso 117 par. Pret atturas pieņemts. Pārbaudām 117. Beidzam balsot. Pieņemts. 118 par, pret,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 pret pārbaudām 122. Beidzam balsot. Noraidīts. 123. Par. Pret. Atturas. Pieņemts. 126. par pret atturas pieņemts. 127. par pret pārbaudām. Izskatās noraidīts. Beidzam balsot. Noraidīts. 128. un 9. par pret atturas noraidīts. Pārbaudām. Beidzam balsot. Nu, labi, ka pārbaudījām. Pieņemts. 132. Par pret pārbaudām. Beidzam balsot. Pieņemts. 133 par pret atturas noraidīts. 134 par pret Tas iet kopā ar 135. Sākam vēlreiz par. Pret pārbaudām. Bet dzambalsot noraidīts. 136 par pret atturas pieņemts. 137. 140 atvainojiet. Par, pret, atturas, pieņemts. 141 par, pret, atturas, pieņemts. 142 par, pret,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 So we move to 152 and 152 un 3 kopā par pret atturas pieņemts. Pārbaudām 152 3. Beidzam balsot. Pieņemts.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 pieņemts. Devītais kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 164. par, pret, atturas, pieņemts. 167. par, pret, atturas, noraidīts. 166. par, pret, atturas, noraidīts. Pārbaudām. Beidzam balsot. Noraidīts. 168. Par. Tautas partija par. Pret. Atturas. Pieņemts. 107. 169. Par pret atturas pieņemts. 170 par pret atturas pārbaudām. Beidzam balsot. Noraidīts. 171 par. Pret atturas pieņemts. Citējumi tagad. Pirmais un otrais kopā par pretatturas pieņemts. Trešais grozījums par pretatturas atturas pieņemts. Ceturtais par pret atturas noraidīts. Piektais par pret atturas pieņemts. Septītais par pret atturas pieņemts. Astotais par pret atturas pieņemts.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 15. par pret atturas pieņemts. Nākošais ir 24. par pret atturas pieņemts. 25. par pret pārbaudām 25. Beidzam balsot. Noraidīts 26. par pret atturas pieņemts 27. par pret pārbaudām 27. Beidzam balsot. Noraidīts. Desmitais kompromiss par pret atturas pieņemts. 33. par pret atturas noraidīts. 34. par pret pārbaudām. 34. Beidzam balsot. Pieņemts. 35. par pret pārbaudām 35. Beidzam balsot. Pieņemts. 36. par pret atturas. Ja vēlaties, varam pārbaudīt. Nē, pieņemts. 37. Par, pret, atturas, pieņemts. 38. un nu, 9, 39. atvainojiet par, pret, pārbaudām. 39.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 noraidīts. 52. par pret atturas pieņemts. 53. par pret pārbaudām. 53. Beidzam balsot. Pieņemts. 54. par pret, atturas, pieņemts. 57. par, pret, atturas, pieņemts. Un galīgais balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot.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 transformāciju, vidas veselības jautājums, ceturtais kompromiss, kas par pret atturas pieņemts. Uh, 37 par pret atturas pieņemts, 38 par pret atvainojiet par pret atturas pieņemts. 39. par pret atturas pieņemts. Kompromiss 5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 pret atturas pieņemts. Kompromiss 11 par pret atturas pieņemts. Man vajadzētu nedaudz ūdens, saka priekšsēdētājs 72. Par pret pieņemts 73 par pret pret. Pārbaudīsim. Beidzam balsot. Noraidīts. Kompromiss 12 par pret atturas pieņemts.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 81. Beidzam balsot. Pieņemts. Kompromis 13 pār. Pret atturas pieņemts. Kompromis 14 pār. Pret atturas pieņemts. Kompromis 15 pār. Pret atturas pieņemts. Grozījums 89 pār pret atturas pieņemts, 90 par pret at, pārbaudīsim 90. Beidzam balsot noraidīts. 91 par pret atturas pieņemts. Kompromiss 16 par pret atturas pieņemts. 94 par pret atturas noraidīts. Kompromiss 17 par pret atturas pieņemts. Kompromiss 18 par pret atturas pieņemts. Kompromiss 19 par atvainojot, saka priekšsēdētājs 104.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 Pārbaudīsim 32. Beidzam balsot. Noraidīts. 33 par. Pret atturas pieņemts. 34 par. Pret atturas pieņemts. Tagad rezolūcija kopumā. Sākam balsot. Beidzam balsot.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 Tas ir balsojums blokā par pirmo labojumu. Vai jūs gribat izteikties, jā? Jā, paldies priekšsādātais atvainojos, kolēģi. Šis ir bijis garš balsojums, bet man ir jāpasaka pāris vārdi par šiem labojumiem, jo tā ir tiešām neparasta situācija. Pirmo reizi tā ir gadies. Kā jūs zināt, tad labojumi tiek lietoti, lai labotu tehniskas kļūmes un neatbilstības pēc tam, kad trialogs ir beidzies, bet šoreiz Mums ir eh, padomes priekšlikums ehm, mainīt eh, regulas būtību, un tas ir diezgan neparasti. Mums nav iebildumi pret šiem saturiskajiem grozījumiem, jo šīs piedāvātās izmainas um, noteikti uh, novērsīs juridiskās nepilnības, bet mums ir iebildumi pret šo principu, jo pieņemt izmaiņas regulas saturā uh, Tas ir tāds procedurāls uh, precedents, un tas ir noticis ārpus ierastās likumdošanas pr uh, procedūras. Mēs tātad aicinām, lai parlaments varētu veikt savu um, um kontroli, bet aicinām balsot par šo labojumu, jo ir laika ierobežojumi un šie jaunie noteikumi ir jāpiemēro jau nākamā gada maijā. Uh, Tātad tiešām ir ļoti tāda muļķīga situācija. Mēs eh, sākām eh, strādāt pie šīs likumdošanas 2012. gadā, un tagad mums beidzas laiks. Tātad noslēgumā priekšādātāja kungs. Es domāju, ka jums vajadzētu varbūt uzrakstīt vēstuli gan padomai, gan komisijai, lai paustu mūsu neapmierinātību ar to veidu, kā procedurāli tas ir atrisināts. Paldies! Jā, tas bija ļoti skaidri. Paldies! Tātad mēs tad balsojam par pirmo labojumu blokā, kurš par, pret, atturas, pieņemts. Otrais balsojums par labojumu, kurš par, pret, atturas, pieņemts arī. Un līdz ar to balsojumi ir beigušies. So we start again. Tātad mēs atsākam darbu. Pēdējais darbkārtības punkts šajā rīta sēdē - strateģiskā pieeja attiecībā uz farmacētiskiem līdzekļiem vidē. Tātad ETP eh, e vārdā Buzoja kungs ir ieradies, kāda privilēģija. Lūdzu, tagad jums vārds. Paldies, priekšsēdētāji. Es izteikšos īsi, dārgais priekšsādātāja kungs, šā gada martā komisija pieņēma savu paziņojumu par Eiropas Savienības strateģisko pieeju uz farmaceitiskiem produktiem vidē. Kopā ar kolēģiem mēs eh, izstrādājām divus mutiskos jautājumus, vienu komisijām, vienu padomē, un arī sagatavojām rezolūciju. Uh, kuru mēs komitejā apspriedīsim janvārī. Ja pareizi sapratu, paziņojums uh, nosaka sešas rīcības jomas un uh, dažas konkrētas pasākums, bet ir vajadzīgs vairāk. Zināmās jomās likumdošana ir jāatjauno vai jāpapildina, un šeit es gribētu mūsu mutiskā jautājuma rezultātā un rezultāt, rūcijas rezultātā redzēt, ka gan komisija, gan uh, dalībvalstis uzņemsies saistības un veiks pasākums. Uh, Es domāju, ka visi var piekrist, ka mums ir jāstrādā, lai samazinātu farmaceitisko produktu nonākšanu vidē, bet mums ir arī jāstrādā preventīvā veidā. Un šo jautājumu mēs varam tieši risināt, tad, kad pacients pērk savas zāles, piemēram, medikamentus varētu sadalīt labākos uh, Eh, labākās dozās, kas labāk atbilst eh, um, cilvēku vajadzībām un arī varētu strādāt pie šiem jautājumiem eh, aptiekās un slimnīcās un varētu rast citus risinājumus. Bet katrā gadījumā, manuprāt, ir vajadzīgs ļoti skaidrs darbs, skaidra rīcība, lai samazinātu to medicīnas produktu apjomu, kas nonāk vidē. Paldies, ar prieku gaida mūsu debatas un atbildes no Eiropas komisijas. Paldies! Thank you. Mr. Zidel, for SND. Paldies, uh, sociāldemokrāti. Jā, paldies. Man prieks, ka visas politiskās grupas uh, kopīgi ir atzinušas, ka šajā jautājumā tiešām ir vajadzīgi pasākumi un ir jāuzņemas saistības. Uh, Šajā saistībā um, antibiotika rezistence ir īpaša problēma, un ja mēs padomājam, ka saskaņā ar um, revizijas palātas īpašo ziņojumu katru gadu apmēram 33 tūkstoši cilvēku um, iet uh, bojā um, šo um, baktēriju dēļ, kas ir um, rezistents pret antibiotikām, tad ir jādomā par to. Mēs redzam, ka ūdeņos, notekūdeņos uh, ir noteiktas normas, un tiešām mums visās politiskajās grupās uh, tagad ir labi, ka ir vienotība par to, ka uh, jāuzdod uh, jautājumu komisijai un padomēji, bet uh, mums vajadzētu arī strādāt kopā, lai sasniegtu labu rezultātu šajā te rezolūcijā, kas ir piedāvāta. Paldies! Paldies! Paldies, um, Veronika Leonor no Reņū. Jā, paldies priekšsādātāji, es runāšu franču valodā. Šī tiešām ir ļoti svarīga problēma kas uh, arī ir uh, Eiropas līmeņa problēma, un es piekrītu tam, ka ir jāveic arī preventīvi pasākumi. Zināmi medikamenti, piemēram, uh, pretvēža medikamenti šobrīd uh, um, tiek um, pārdoti tā, ka tos var lietot uh, orālā veidā, tas nozīmē, ka uh, tur eliminācija nesako nekādiem noteikumiem, un tas uh, attiec arī uz vides piesārņojumu. Pretvēža medikamenti uh, paši arī var uh, izraisīt ilgtermiņa um, tātad vēža saslimšanas. Paldies! No ID nav neviens, kas gribētu izteikties. Nē. No zaļajiem Mišela Rivazī lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Jā, nu, jāveic pasākumi, jo 2008. gadā mēs pacēlām šo problēmu un komisija teica, ka jā, tiešām eh, farmaceitisko produktu eh, problēma vidē eh, tiešām ir aktuāla un kaut kas ir jādara. Tālāk bija 2016. gadā pētījums, kas teica, ka ir jāievieš likumdošanas pasākumi un ka komisija ir jāizsaka priekšlikumi līdz 2015. gadam. Tagad ir 2019. gads un ko komisija piedāvā stratēģiju, tādu vieglu, vieglu stratēģiju. Tas nozīmē, ka ir jāinformē, ka būtu labāk tā un tā tālāk. To viņi piedāvā. Nu, Jā, ir uh, eh, OECD pētījums, ziņojums, kas saka, ka ir jāveic drakoniski un arī likumdošanas pasākumi. Tātad te nevar tā vienkārši informēt un uh, sensitivizēt. Uh, 10% no farmaceitiskiem produktiem varētu eh, nonākt vidē, un tur ir runa par hormoniem, par eh, precāpu līdzekļiem un eh, antibiotiku um, koncentrācija notekūdeņos uh, ir pārāk augsta, un tas var veidot uh, rezistents baktērijas, tātad tur ir jāveic pasākums steidzam. Man šķiet, ka šeit ir trīs ļoti svarīgi aspekti. Pirmkārt, ir eh, jānovērtē, cik daudz tad parādās šie farmacētiskie produkti um, vidē. Tad, kad uh, tiek apstiprināts medikaments, proti, kad tiek apstiprināts kāds medikaments, jāskatās, kādas tam ir, uh, kāda tam ir riska attiecībā uz vidi. Tas attiecas jau uz veterināriem medikamentiem, bet uh, tas vēl neatiecas uz cilvēku medikamentiem. Tātad tas būtu viens priekšlikums, ko varētu izteikt. Un te e, nevar teikt, varētu tikt iekļauts. Te ir jābūt iekļautam. Tātad mēs tagad vairs nevaram ieteikt kaut ko. Tas ir pārāk e, viegli. Otrakārt, visās zālēs e, ir apmēram 3000 aktīvo vielu. Un vajadzētu pirms 2006. gada tātad nebija jāizvērtē vīdes riski. Uh, Un tas nozīmē, ka viss, kas ir pēc 2006. gada, mums joprojām, tātad, tātad komēr ir eh, risku izvērtējums, eh, un tomēr vajadzētu visiem medikamentiem veikt šo vidas iekmes izvērtējumu. Un visbeidzot, mums vajadzētu aicināt komisiju veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai uh, importēto medikamentu ražošana atbilstu tām pašām normām, kā uh, es ražotie Uh, medikamenti, jo mēs tagad redzam, ka tiek importētas vielas un lielākā daļa tiek ražots Indijā, Ķīnijā, un te ir dubult standarti. Mēs prasām uh, drakoniskas vidas normas mūsu ražotājiem, kas ir labi, bet, nu, paraugieties, kas tad notiek ārpus Eiropas. Tiešām ir jāveic kontroles un uh, atļaujot aktīvo vielu importu no trešajām valstīm, ir jāveic kontrole. Un būtu jābūt atbilstībai. Tas būs labi ne tikai šīm valstīm, bet arī mums. Un tad būs eh, mazāk šo vielu um, gan vidē, gan notekūdeņos, un tas būs labi arī dzīvniekiem. Nu, eh, redzēsim, kāds būs balsojums plenārsēdē par rezolūciju, bet mums vajadzētu būt striktākiem, jo citādi mēs neko nepanāksim. Nu, tikai visu, ko ieteikt un iedrošināt, nu, nē, mums taču ir jāpieņem likumdošana. Paldies tagad no EKR Kopčīnskas kundze. Panie Przewodniczący, Šanovni Paldies, priekšsēdētāji, dāmas un kungi. Es domāju, ka tas, ka Eiropas parlaments pievēršas eh, farmaceitisko līdzekļu klātbūtnei vidē, tas ir ļoti labi. Es domāju, ka teksts ir eh, ļoti atbilstošs, labi sastādīts. Paldies sekretariātam un kolēģiem, kas ar mums sadarbojās. Es atbalstu lielāko daļu no teksta, un jo īpaši attiecībā uz zāļu ražošanu, kas būtu mazāk kaitīgas videi, mums vajadzētu veicināt jaunu apzināšanos par ražošanas procesu un to, kas notiek ar zālēm pēc ražošanas. Uh, vajadzētu mazāk uh, regulēt ražošanu, vairāk koncentrēties uz to, kas notiek tad, kad šīs zāles uh, nonāk vidē. Tātad šeit uh, ir jāizvēlas tāds jauns skatījums uz zālēm, jāapzinās, cik kaitīgi var būt, ja šie produkti nokļūst vidē. Mums kā parlamentam vajadzētu atbalstīt uh, tās iesaistītās puses, kas ir um, atbildīgas par vidas aizsardzību, un tas viss būtu jādara uh, respektējot pacienta pieejas brīvību medikamentiem un arī uh, pētījumu brīvību. Es runāju par 27. rezolūcijas pāntu. Citām, citiem vārdiem sakot, ir jāstrādā, lai samazinātu risku, kuru rada farmacētiskie produkti vidē. Uh, un pilnībā jārespektē pacientu pieeja zālēm. Man pietrūka rezolūcijā tas, um, proti, ka netiek runāts par uh, šo te farmācijas uh, nozari. Pašai uh, nozarei vajadzētu jau konstatēt, kur ir trūkumi gan veterinārijām zālēm, gan cilvēkiem paredzētajām zālēm. Uh, Šeit es, piemēram, domāju par um, šo vielu uh, sintēzes reakcijām, kas uh, dažkārt ļoti uh, ilgu laiku ir gan augstnē, gan ūdenī. Paldies! Thank you! Paldies! No goja! Vai jums ir kāds, kas izteiksies? Nē. Labi, vai kāds cits? vēl grib uh, izteikties, pirms dodu vārdu komisijai. 3, 2, 1, labi. Tad uh, komisijas pārstāvis Dozers kundze, lūdzu. Thank you very much. Um... Paldies. Komisijas vārdā vēlos teikt, ka esam gandarīti par to, kā parlaments izrāda tik lielu interesi par farmaceitiskiem produktiem. Kā jūs zināt, pirmdien sāk darbu jaunā komisija, un komisijas jaunā priekšsēdētāja ir jau pirms kādu laika norādījusi politiskās vadlīnijas. Viņa ir izziņojusi Green Deal, kas ir ar mērķi sasniegt nulles piesārņojumu. Mēs ticām arī, ka farmaceitisko produktu jomā mēs varēsim šajā sakarā strādāt jaunajā kontekstā un ļoti labi, ka ir pastāv šī iniciatīva, kurā mēs varēsim sadarboties. Esam gandarīti par to, ka daudzi no rezolūcijas projekta jautājumiem atbilst mūsu farmaceitisko produktu stratēģijai pieņemtam bija martā, un mēs kopš tā laika strādājam pie tās aktīvi. Esmu no vidas ģenerāla direkcijas, bet sadarbībā ar veselības eh, un patērētāju ģenerāldirekcija. Līdz ar to ir ļoti būtiski strādāt pie vispilna cikla, pie pilna dzīves cikla, patiesībā farmaceitiskiem produktiem un tad, kad šīs vielas nokļūst ūdenī, ir ļoti grūti e, no tām atbrīvoties. Tāpēc ir jāstrādā laicīgi, lai nepieļautu to nokļūšanu ūdenī. Tāpēc viens no pamatprincipiem šajā stratēģijā ir, lai tie, kuriem ir nepieciešami īpašas zāles, e, saņemtu pieeju tām. Komisija nevēlas ierobežot nekādā veidā piekļuvi zālē, kas ir nepieciešams ļoti smagu slimību, vēžāstiešanai. Uh, bet eh, ir vairākas jomas, kurās ir jāstrādā, lai panāktu to, ka mūsu darbības šajā jomā ir ilgspējīgākas. Mēs esam uzsākuši pasākums jau vairākās jomās un Tad, kad komisārs sniegs atbildes uz šiem jautājumiem, tad arī mēs sniegsim detaļas par pašreizējo stāvokli. Es gribētu izmantot iespēju norādīt, ka nākošajā nedēļā Saragosā notiks ūdens konference, kur bija atsevišķa sesija pār farmaceitiskajiem produktiem. Tas būs 12. decembrī, un mēs runāsim ar Pasaules veselības organizācijas, Pasaules bankas un citu organizāciju pārstāvjiem par to, kā šo problēmu risināt. Un es ceru, ka vismaz daži no jums varēs piedalīties šajā pasākumā. Tas būs pieejams arī straumēšanas režīmā. Bet es gribētu atbildēt nedaudz detalizētāk uz pāris nosauktajiem jautājumiem. Pirmais skāra ietekmi uz vidi, novērtējums un e, darbu ar e, zālēm un šajā sakarā Pirmkārt, kā jau es sacīju, pacientiem ir jānodrošina vislabākā iespējama ārstēšana, bet atšķirīgi pieeja nenozīmē to, ka eh, vidas ietekme eh, šīm zālēm netiktu izvērtēta. Šeit mēs vairāk koncentrējam uz riska mazināšanu, ko viena valsts jau ir iesniegusi vidas risku novērtējumu, kurā ir norādīti pamat pasākumi, lai mazinātu šo vielu nokļūšanu apkārtējā vidē. Tāpat ir jāpanāk tas, ka farmaceitiski Kia e, produkti tiktu skatīti vienā veidā Eiropas Savienības leģislatīvajos tekstos. Tāpat arī norādīts ir, ka komisija ir iecerījis leģislatīvas darbības. Iespējams, jūs zināsiet, bet ūdens likumdošanas ietvaros mēs esam regulējuši atsevišķas farmaceitiskas vielas, ir vides standārti, kurš zināmi kā uh, Eh, prioritāru vielu substanču direktīvu. Piemēram, šeit ir uzskaitījums jau ar zināmiem farmaceitiskiem produktiem, kurš tiek aktualizēts, un mēs ceram, ka mēs varēsim nākošajā aktualizācijas reizē to papildināt. Bet jāsaprot, ka šajā procesā ir iesaistīts gan dalībvalstis, gan jūs, un mēs ceram, ka mēs varēsim Tad, kad aktualizētais saraksts būs pieejams, mēs varēsim brīdi izmantot un panākt vairāk vielu iekļaušanu. Pāris vārdi par startautisko dimensiju. Tas ir svarīgs aspekts, tas jau izskanēja. Ir vairākas iniciatīvas un dēžai Santē ģenerāldirekcijas direkcijas Eh, locekļi to norādīja, un arī mēs savā ģenerāldirekcijā uzskatām, ka ir ļoti būtiski diskutēt šo jautājumu ne tikai ar lēmēju iestādēm, bet arī ar um, farmaceitisko nozari. Tāpat ir jāizdara spiediens uz ražotājiem. Viens no tiem ir zaļie valsts iepirkumi kas ir daļa no mūsu stratēģijas, un mēs ceram, ka varēsim strādāt vēl vairāk pie šiem jautājumiem, bet vēlreiz paldies jums par jūsu interesētību. Paldies, turpina priekšsēdētājs. Grozījuma iesniegšana ir eh, termiņa, iesniegšanas termiņa ir 29. janvārs Buzoikungs. Iespējams, ka jūs uh, nebūsit šajā sēdē, katrā ziņā būs tādā gadījumā kāds aizvietotājs. Paldies! Un līdz ar to mēs esam pabeiguši šī rīta sēdi un mēs atsākam darbu 2.30.